paziņojumiem par Nord Stream cauruļu vada jaudas divkāršošanu un ietekmi uz enerģētikas savienību un piegādes drošību. Padomas vārdā tagad dodu vārdu Nikolā Šmitam. Jums vārds, Šmita kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Godājamie deputāti. Piegāžu drošības jautājums nepieciešamību pēc ciešākas sadarbības šajā jomā iekšēji un ar puspartneriem atrodas visai augstu um, Eh, politiskajā darba kārtībā Eiropas Savienībā. Enerģijas piegāžu drošība ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums Eiropas Savienībai, un šajā sakarā jau ir ieviesti daudzi pasākumi pagātnē, taiskaitā trešā paketa par iekšējo tirgu, eh, direktīva atjaunīgo enerģiju ziņā, energoefektivitātes direktīva, eh, komisijas paziņojums parlamentam un padomēji par Eiropas stratēģiju energodrošībai, eh, sadarbība ar tīm un citi 2014. gada beigā. Tik uzsākts jauns etaps enerģijas politikā, stiprinot piegāžu drošību. Eh, šī enerģijas savienība sastāv no piecām dimensijām - piegāž drošība, integrēts enerģijas tirgus, energoefektivitāte, emisiju samazinājums un izpēt un inovācija. Par šo pēdējo punktu vēlos atgādināt to, ka prezidentūra Luksemburgā nesen organizēja uh, enerģētisko tehnoloģiju nedēļu, kurā sanāca kopā vairāk nekā 500 nozars ekspertu, enerģijas ministri, kā arī uzņēmumu vadītāji, taiskaitā uzņēmēji atjaunīgo enerģiju ziņā. Enerģijas savienība. Tāpat pasvītro reģionālās sadarbības nozīmi enerģijas ziņā. Šāda sadarbība dod iespēju stiprināt uh, un integrēt tirgu, tajā pašā laikā īstenojot eh, eh, ekonomiskus pasākumus un investējot enerģijas savienības ietver veidošanu un it īpaši piegāžu drošību gāzes ziņām ir nozīmīgi, un komisija, padomis sagaida no komisijas šķiet nākošajā gadā priekšlikumu kopumu attiecībā uz dabasgāzes piegādājumu Prezidentūra seko sagatavošanas darbiem, taiskaitā publiskajās konsultācijās par šo jautājumu. Konkrētāk runājot par eh, Nord Stream cauruļu vada pagarinājumu un paplašinājumu, padomē uz šo brīdi nav oficiālas nostājas. Šeit ir runa par komercprojektu starp rietumu un krievu uzņēmumiem. Prezidentūra lieliski apzinās to, ka šis projekts ir ar eh, izaicinājumiem gan enerģētiski, gan ekonomiski, gan eh, ģeopolitiski, gan vidas ziņā. Un ka šeit rodas jautājumi attiecībā uz piegādes ceļu diversifikāciju, avotiem, piegādēm Eiropas Savienībā, kā arī ietekmei uz citām valstīm. Eh, komisija no savas puses kā līguma sargātāja Tas pienākums ir skatīt šo projektu atbilstoši esošajiem juridiskajiem ietveram un konkrēti noteikumiem, kas regulē iekšējo tirgu. Prezidentūra no savas puses norāda, ka šis dosie tiek virzīts padome un tas it īpaši ir būtisks attiecībā uz piegāžu drošību un energo neatkarību, kā arī ir būtisks e, atjaunīgo enerģiju veicināšanā. Mēs uzskatām, ka šie jautājumi un klimata jautājumi ir cieši e, saistīti šajā sakarā. Paldies, un tagad dodu vārdu komisāram Kaņietem. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Sākumā vēlos norādīt, ka būtiskas, noturīgas enerģijas piegādes Eiropas pilsoņiem ir būtiskas. Tuvāko mēnešu gaitā mēs nāksim klajā ar eh, jaunu LNG stratēģiju un piedāvāsim izmaiņas valdības nolīgumiem, starpvaldību nolīgumiem, lai tie atbilstu Eiropas Savienības eh, mērķiem. Ir eh, eh, būtiski pievērsties dažādiem piegādes ceļiem, lai mēs varētu atbrīvoties tikai no viena piegādes ceļa, no atkarības, un mums ir ja eh, mums tādā veidā būs iespējas gan modernizēt piegādes ceļus, gan palielināt piegādes iespējas. Mums ir bijusi iespēja sasniegt taustāmus rezultātus vairākos reģionos Un tagad es gribētu nosaukt dažus piemērus. Piemēram, e, savienojumi centrālajā vidus un austrum Eiropā. Tāpat nolīgumi ar Portugāli un Spāniju palielinās starp savienojumu kapacitātes pārējo Eiropu. Un mēs domājam, ka šie pasākumi jau būs operatīvi 2020. gadā desmit miljoni gāzes kubikmetru gadā varēs tikt eh, virzīti no Azerbaidžānas uz Eiropu eh, pa gāzes vadu un kā arī mēs strādājam pie instrumenta, lai pilnīgi integrētu Baltijas valstis Eiropas tīklā. Eh, drīzumā ir plānots parakstīt nolīgumu par gāzes savienojumu starp Poliju un Lietuvu. Uh, jāuzsver, cik ļoti nozīmīgi ir šie jautājumi Eiropas Savienībai un arī to, ka aptuveni pus eh, no Krievijas piegādātās gāzes uz Eiropu tranzitē caur Ukrainu. Komisija apzinās to, cik eh, Nord Stream ir komerc projekts, un par to lemj projektā iesaistītās puses. Taču Tāpat kā pāriem cauruļu vadiem, arī šim cauruļu vadam pilnībā būs jāievēro er, Eiropas noteikumi, taiskaitā uz apkārtējo vidi, konkurenci un valsts iepirkumiem. Komisija stingri eh, to vērtēs Eiropas uh, likumdošanas ietvaros. Transporta kapacitāte no Krievijas tiek izmantota tikai par 50% uz šo brīdi, un tas jau apmierina Eiropas vajadzības. Vēlos pasvītrot, ka komisija atbalsta pūliņus nodrošināt to, ka Ukraina ir un paliks stabils e, tranzīta ceļš. Noslēgumā norādu to, ka Mēs eh, Eiropā labprāt turpināsim saņemt Krievijas drošās gāzes piegādes Eiropā, bet ar nosacījumu, ka tas atbilst mūsu diversifikācijas stratēģijai un Krievija kā piegādātājs tieši tāpat kā pārējie piegādātāji ievēro mūsu enerģijas un konkurences noteikumus. Paldies, komisāri! Turpina priekšsēdētājs un mēs pārējām pie debatēm ar grupu pārstāvjiem un vispirms no tautas partijas vārds eh, deputātam Buzekam. Šanuje eh, volnoš gospodārču. Komisāra kungs deputāti. Es eh, respektēju ekonomikas brīvību uzņēmumi vēlas gūt peļņu. Un šīs tiesības ir jāie, jāizmanto attiecībā uz uh, Nord Stream 2, mums ir eh, uz abiem šiem elementiem eh, liels šaubas. Ir grūti runāt par ieguvumiem, tādēļ, ka tie jau pastāv. Bet infrastru eksistējošā infrastruktūra jau pastāv, bet tā ir izmanto tikai uh, par 50%. Un es domāju, ka jaunas infrastruktūras būvēšana var kaitēt ekosistēmai. Otrakārt, Nord Stream 2 nav saskaņā ar eh, saistībām attiecībā uz ekoloģisko drošību, par ko ir vienojušās dalību valstis, un līdz ar to viens piegādātājs te kļūst par dominējošo piegādātāju, un eh, tas savukārt neatbilst um, antimonopolu prasībām pret uh, Gazprom, te jau ir zināms um, iestrādes. Un es gribētu teikt, ka uh, Šo projektu nevar vērtēt kā tīri tikai komerciālu projektu, jo tas sev nes līdz arī politisku spriedzi, ko mēs jau zinām no Nord Stream 1 gadījuma. Tas ir risks mūsu partneriem kaimiņa attiecību politikā. Uh, šī, šis projekts mūs sadala un neapvieno, un arī ekonomiski tas ir grūti pamatojams. Mēs sagaidām, ka Eiropas komisija veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai, ja šie te priekšnosacījumi netiks izpildīti, lai tad tādā gadījumā Nord Stream 2 projekts eh, tiktu apturēts tāpat, kā tas bija attiecībā uz pirmo projektu. Paldies! President Buz, Buzek, there is a blue card for you. Do you want? Buzek kungs, jums vēlas uzdot zilo, zil, zilās kārtas jautājumu, vai jūs vēlaties atbildēt? Balco kungs, lūdzu, jums vārds. Tisztelt képviselő úr! Az északi Priekšsēdētāji. Nord Stream piegādās eh, patiešo Krievijas gāzi Vācijai. Jūs zinat, ka kapacitāte nav pilnībā izmantot šobrīd, nu tas nozīmē, ka jauna cauruļvada celtniecība divkāršos esošo kapacitāti. Vai jūs nedomājat, ka šī te pārlieku lielā kapacitāte sagatavo Vāciju nākotnes gadījumam, ka situācijā, ja viņi nesaņēmis uh, eh, gāze vairs nav no Ukrainas. Varbūt, ka Vācija gatavojas eh, šādam scenārijam, ko jūs domājat? Atbilde. Var būt. Mūsu savienojumi ar eh, Eiropas, ar austrumiem tiek izmantot tikai par 50%, un tas nozīmē, ka pusi no iespējām uh, mums joprojām ir eksistējošajā cauruļvadā, un tāpēc es jauna cauruļvada būvēšanu uzskatu par absolūti nepamatotu, jo mēs joprojām neizmantojam esošās iespējas. Nu, varbūt, ka te ir runa par kādu pārpratumu. Dzanonātu kungam vārds. S un D grupas vārdā, lūdzu. Lies paldies, priekšsēdētāji. Lies paldies, komisāra kungs. Jā, tas patiešām izraisa bāžas, ka Nord Stream kapacitāte tiks eh, dubultota. Ja tas tiks tā darīts, kā tikko tika attēlots, tad uh, būs ļoti liela atkarība no Krievijas gāzes. Un tranzīta ceļi no Krievijas uz Eiropas valstīm. Tad būs. Eh, tad bija trīs ceļi uh, caur Baltkrieviju un Ukrainu, tagad būs tikai divi. Un tad būs problēma, ka nebūs diversificēti transporta ceļi. Tas nozīmē, ka nebūs līdzsvars starp dalību valstīm, kas attiecas uz enerģijas piegādes drošumu. Tā ir milzīga problēma, ir tīpaši tiem, kuri veido enerģijas projektus, ir īpaši runa ir par enerģijas piegādes drošību. Tad jau viena smaga problēma visai Eiropas Savienībai nav runa tikai par eh, enerģijas politiku, jo, ja Ukraina tiek izolēta no gāzes vadu struktūras, nozīmē, ka šī valsts nevarēs konsolidēties un ka uh, Austrum Eiropa būs pakļauta Krievijas eh, ietekmē. Krievijas piegādātāji saka, ka piegāde šķidrie gāzē 20. gadā beigsies. Nozīmē, ka Kievai iesūtumā ļoti daudz miljonu eiro, kas būtu samaksāta kā tranzīta nodeva. Tas ir apdraudējums eh, valsts ekonomiskajai stabilitātei, bet arī produktivitātē un enerģijas eh, piekādas drošībai Austrum Eiropā. South Stream netika uzbūvēts eh, un eh, tas tika arī kritizēts. Tas pats attiec arī uz Nord Stream. Paldies. Tagad ECR vārdā Grabāčika kungs. Paldies priekšsēdētāji. Pirms dažiem gadiem Diskusija laikā es eh, jautāju komisāram Ettingeram, kādēļ eh, Vācija piedalās gāzes eh, cauruļvada Nord Stream izbūvē. Komisijas ieteikumi bija pret šādu līdzdalību, un komisārs teica, ka viņš neatbalstīja šādu investīciju, bet tad, kad es nākamajā gadā jautāju Ettingera kungam, kādēļ Vācija atbalsta Norsim pagarināšanu atdot to Gazprom rokās, tad viņš atbildēja, ka tā ir privāta iniciatīva un Vācijas valdībā nesot ietekme uz iztenošanu. Uh, Pirms pāris nedēļām es jums, komisāra kungs, jautāju par attiecībām starp Nord Stream 2 saistībā ar uh, trešās enerģijas uh, paketes īstenošanu un enerģijas savienību. Esmu referents par šo jautājumu. Un tad atbilde bija tieši tāpat kā agrāk. Šodien atkal tiek teikts, ka tās esot privāts investīcijas, un komisijai nesot nekādas ietekmes. 110 kubikmetri gadā miljārdu kubikmetru gadā, tā ir ļoti būtiska daļa tas eh, neatbilst diversifikācijas eh, principām Eiropā enerģijas avotiem. Ir īpaši šeit runa ir par to, ka vidus un austrum Eiropas valstis eh, tiks ļoti skārtas, ietekmētas. Tās faktiski ir vienas pašas. Runa ir par pārstrādāšanu, revīziju, ir īpaši, kas attiec uz saistībām klimata pārmaiņu dēļ Ja tam tiks piekrīts, tas nozīmē, ka enerģijas eh, piegādes jomā plājas tiks vēl palielināta. Vai enerģētikas savienība un Eiropas savienība, vai tam ir jāiet tādā virzienā? Paldies, un eh, tagad Alda grupas vārdā vārds Petersen kungam. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Nord Stream 2 projekts ir izšķirīgs Eiropas enerģētikas tirgum, trešajai enerģētikas pakotnē un enerģētikas savienībai. Krievija būs izšķirīgs partners enerģētikas jomā turpmāko desmitgažu laikā. Mēs esam uh, neatkarīgi. Mums ir jādomā arī par saviem izšķirīgiem infrastruktūra projektiem, bet uh, Krievija un tās vadošais eksportētājs Gazprom ir atklāti iebilds pret uh, Eiropas Savienības centieniem uh, liberalizēt enerģētikas tirgu un patiesībā ir centusies apdraudēt uh, uh, diversificēšanas stratēģiju, tāpēc mums ir uh, iemesls apšaubīt viņu priekšlikums. Kā jūs zināt, Eiropas parlaments strādā pie mērķiem nākotnes enerģētikas savienībai Eiropā. Un es vēlētos dzirdēt jūsu novērtējumu par to, kā Eiropas Savienība varētu um, turpināt sarunas par uh, Nord Stream saskaņā ar Eiropas enerģētikas principiem. Proti, vai komisāra kungs varētu um, man informēt par to, cik daudzas valsts ir paredzējušas izvērtēt eh, no strateģiskā viedokļa šo jauno projektu, lai izvērtētu strateģiskās un ģeopolitiskās sekas, kādas varētu būt šim projektam. Es domāju, ka lielākā daļa valstu tikai novērtē ietekmu uz Eh, vidi, bet tas eh, nozīmē, ka mēs neesam padomājuši par eh, politiskajām sakām šādiem milzīgiem infrastruktūras projektiem. Tāpēc es aicinātu komisāru uzsākt dialogu ar attiecīgajām dalībvalstīm un informēt parlamentu par to, cik daudzas dalībās ir uzsākušas šādu ģeopolitisku kritisko infrastruktūru izvērtēšanu. Es vēlētos arī saņemt informāciju par to, kā komisija pievērš šim jautājumam. Es vēlētos, lai komisārs veiktu un publiskotu uh, pētījumu par ģeopolitiskajiem sakām, kādas būs šim Nord Stream eh, projektam, jo īpaši kā tas ietekmēs Eiropas Savienības kaimiņattiecību politiku un Ukrainas politiku. Paldies! Un tagad goja grupas vārdā vārds Silikjotis kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Nord Stream um, kapacitātes dubultošana ietekmēs Eiropas Savienības enerģētiku un tās enerģētikas drošību no piegāžu viedokļa. Mums ir um, jāizvērtē šis projekts gan no Eiropas Savienības um, puses kopumā, gan eh, no tā, kā tas ietekmēs Eiropas ziemeļus. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropā ir tā dēvētās enerģētikas salas. Un ir valstis, kurām ir eh, problēmas piegādāt pienācīgi, pienācīgos daudzumos enerģētiku. Es domāju, ka komisāram ir jāatzīst, ka ir nepieciešams labāk izvērtēt mūsu uh, sākotnējo enerģijas piegādi, jo īpaši, kas attiec uz naftu un jo īpaši, kas attiec uz vidusjūras austrumiem un Ziemeļāfrikas piekrasti. Mums ir vidusjūras piegājuši ceļi, jo īpaši tas sākāms par uh, sašķidrināto uh, gāzi, un varbūt tādējādi mēs varētu um, cīnīties pret enerģijas trūkumu. Paldies, paldies, un tagad vā, zaļo vārdā vārds Turmes kungam. Paldies, vispirms es vēlētos pateikties Butikofer kungam par to, ka viņš uh, inicēja šīs debatas šovakar. Nord Stream kapacitātes dubultošana ir ārkārtīgi slikta ideja. Es domāju, ka mums to vajadzētu pat nodēvēt par provokāciju, kas apdraud Eiropas uh, enerģētikas savienības vienotību un Eiropas politiku kopumā. Krievijas stratēģija ir pilnīgi skaidra. Um, nogriežot Ukrainu no tranzīta ceļiem ar visām ģeopolitiskajām sekām, uh, Um, nodraud kaitējumu centrālu un austrumu Eiropas valstīm, um, to pilsoņiem, ekonomikai, um, padarot šīs piegādes daudz grūtākas un dārgākas un radot dominējošāku pozīciju un apdraudot konkurētspēju. Tas ir pret Eiropas enerģētikas savienības interesēm, tas ir pret Eiropas solidaritāti un tas ir pret mūsu ģeopolitiskajām interesēm Ukrainā. Es esmu pārliecināts, ka lielākā daļa deputātu šeit parlamentā un arī lielākā daļa Eiropas Savienības valstu valdību atbalsta šos argumentus. Bet Mums, protams, ir ļoti svarīgi lobby, kas aiz tā viss stāv, piemēram, eh, Gaz de France Suez, Francijas uzņēmums, tāpat ar uh, arī Vācijas uzņēmumu un um, Nīderlands um, British Shell. Viņi jau šobrīd klīst mūsu koridoros un uh, cenšas uh, panākt uh, savu ar lobby palīdzību. Uh, Un, protams, ka viņiem ir ļoti spēcīgi sabiedrotie Angela Merkele, François Olands, kas bija šeit šo pēcpusdienu, un Deivids Kamerons. Un man ir jautājums, eh, kur tad ir konsekvence Ukrainas politikas ziņā, kur tad ir jūsu solidaritāte ar kaimiņiem Centrālu un Austrumu Eiropā? Uh, Un nestāstiet mums, ka tas ir komerciāls dabas projekts, tas ir politisks projekts, tas ir ārkārtīgi ugunsbīstams uh, un šķeļošs politiskais projekts. Tāpēc es vēlos, lai ne tikai komisija rīkotos strikt, un es domāju, ka attiecīgi uh, atbildīgā persona ir šeit, bet es vēlētos arī, lai Eiropa padomas priekšsēdētājs Tusks neslēptos. Man ļoti žēl, ja šis projekts nav saskaņā ja, ja šis projekts netiks apspriest vienā no Eiropadomas nākamajām sanāksmēm, tad mums vajadzētu aizmirst par Eiropas enerģētikas savienību. Tāpēc es vēlos, lai Mergels kundze, Kameron kungs un Olanda kungs paskaidrotu pārējiem premjerministriem, kāpēc viņi slēpjas un kāpēc viņi atbalsta šo projektu, kas tik lielā mērā šķeļ mūs un kas ir jāpārtrauc. Paldies! E un tagad EFTD grupas vārdā uh, vārds Tamburāno kungam. Runa par sekojošu problēmu. Tas ir arī viens no lielāk, dziļākas problēmas simptomiem. Eiropa nav īpaši aktīvi veikusi enerģētisko pārveidu. Mums joprojām ir vajadzīga gāze no Krievijas. Uh, un ģeopolitiski lēmumi ir noveduši pie tā, ka delikātais līdzsvars ir izjaukts. Un ja mēs būtu palīdzējuši Ug Ukrainai un stabilizējuši tur situāciju, tad šis gāzes vats nekad, eh, tad šāds plāns par eh, kapacitātes palielināšanu nekad nebūtu parādījies eh, hegemoniskas valstis pieņem lēmumus vienatnē un šie lēmumi tos ietekmē lielo koncernu vadītāji, bet tie neatbilst Eiropas pilsoņu interesēm. Eiropas parlaments joprojām atbalsta taupības politiku un sociālās apdrošināšanas sistēmas Dienvidu Eiropas valstīs eh, ir noveduši pie tā, ka cilvēku situācija ir ļoti pasliktinājusies. Uh, uzņēmumi cieši zaudējumus, grieķi un itāļi, uh, varbūt vācieši pelnīs kaut ko no Nord Stream, bet uh, ne jau citi. Un mums ir jātiek skaidrībā ar slimīgoņiem. Un es domāju, ka ir jānotiek transformācijai enerģētikā. Uh, CO2 izmešu apjoms ir jāsamazina un jānodrošina enerģija, enerģijas drošība. Protams, arī klimata politikai šeit ir noteikta loma, bet mums ir jāturpina mūsu ceļš miera nodrošināšanā, un mēs nedrīkstam ļauties ietekmēšanai. Un nevar būt tā, ka viena dalībvalsts Eiropas Savienībā ir svarīgāka par visām citām. Uh, Paldies, Baikungs, lūdzu. Komisārkungs, cienījamie kolēģi, eh, tad, kad mēs vēlamies nogalināt suni, mēs paziņojam, ka viņam ir trakumsērga, bet acīm redzot jūs tagad vēlties iekost rokā, kas jūs baro. Es vēl runāju par Krieviju, no kuras mēs esam atkarīgi. Es, protams, nevēlos priecāties, bet ir skaidrs viens. Ļaujiet mums, at, man atgādināt par to, ka. Francijas gāzes asociācijas priekšsēdētājs kādā intervijā eh, laikrakstam Figaro. Um, pēc tam, kad Saus Krievija atteicās no Saustrīm projekta, paziņoja, ka Eiropa nevēlas um, Krievijas gāzi. Vai nu jums tas patīk vai nē, bet tas tā ir. Bet visā šajā lietā ir jāatzīst, ka tie ir Ukraiņi vai vismaz pašreizējie uh, vadītāji ir visvairāk uh, Um, iebilduši. Um, viņi šobrīd vaino Krieviju uh, visā ļaunumā, bet viņiem nav izdevies nodrošināt gāžu piegādi, uh, kas šķērso uh, viņu teritoriju, jo gāze tiek zakta šajā teritorijā. Gazprom vairāk kārt paziņoja, ka aizslēgšos gāzes vadu, tāpēc, ka nepārtraukti netiek samaksāts rēķini. Pēc ilg, vairākām sarunām, gan divpusējām, gan trīspusējām, uh, Komisija komunikē 25. septembrī paziņoja, ka tā eh, piešķirs 500 miljonus dolāru Ukrainai, lai tā varētu iegūt uh, Krievijas gāzi šo, uh, šajā ziemā. Jā, 500 uh, miljonu dolāru, jo acīm redzot komisijai labāk patīk dolāri, ne, nevis eiro. Nu, Ukraiņa acīm redzot varēs um, sildīties uh, šo ziemu bet viņi neapzinās, ko tas eh, viss, pie kā tas viss novedīs, ja viņi tuvināsies Eiropas Savienībā, jo tas novedīs tikai pie lielāka um, naida pret Krieviju. Mēs varējām izvairīties no tā visa, ja Dienvidu valstis būtu izmantojušas uh, eh, saustrīm projektu Bulgārija, Serbija, Ungārija, Itālija un Grieķija. Bet eh, š šie te jau iepriekš minētie Francijas, Nīderlandes un citu uzņēmumi eh, parakstīja akcionāru vienošanos par Nord Stream 2 eh, izbūvi. Gazprom būs 51% eh, akcija un attiecīgi pārējiem uzņēmumiem būs savs ārtavs. Runa ir par Vladivostokas ekonomisko fórumu, kurā tika panākt šā vienošanās, un mums izdosies uh, dublēt piegādes un vajadzētu panākt to, lai Krievija uh, eh, neizjauc šo projektu. Ir, uh, Runa ir par ilgtermiņa līgumiem, kas nodrošinās stabilitāti, un tas mums ir vairāks, ne, nepieciešams vairāk nekā jebkad, ja mēs vēlamies ilgstošu mieru Krievijā tā vietā, lai izveidot jaunu eh, augsto karu, ko jūs esat inicijējuši. Paldies! Monsieur, monsieur, Bailly, il y a un carton. Vai, kungs, vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Kāds jums vēlas uzdot jautājumu? Andrevičs kungs vēlas uzdot jums jautājumu. Man, kolik, indeed, uh, we... Godātais kolēģi, jūs slavinājāt Gazprom kā visdrošāko gāzes piegādātāju Eiropai, bet kā jūs paskaidrosiet situāciju Gazprom iekšienē? kas ir varbūt uh, kompānija, kurā ir vislielākā korupcija Eiropā. Ja mēs paskatāmies, kādās uh, mājās mitinās uh, uzņēmumu vadītāji Maskavas tūmā, kā jūs paskaidrosiet, kāpēc Ukrainai jāmaksā par gāzi vairāk nekā Vācijai, vai šeit ir kāda finansiāla loģika? Uh, Kā jūs izskaidrosiet, ja jūs esat ekonomiska? Ukrainai gāze ir dārgāk nekā Vācijai. Paldies. Cienījamais kolēģi, jūsu komentārs um, ilustrē uh, šo naidīgumu, kas tik raksturīgs Eiropas parlamentam attiecībā uz Krieviju. Gazprom nekad nav. Uh, nepiegādājis, jeb nav neizpildījis šīs piegādes, bet uh, tas, par ko jūs runājat, tas varbūt ir saistīts ar to, ka uh, Krievija vairāk kārt nav samaksājusi savus rēķinus Krievijai un ir bijuši šie kavētie maksājumi, kas nav tikuši samaksāti. Paldies. La parola. Alona. Vārds deputātam Korvinam Mikkes kungam. Paldies, priekšēdētāji godātais komisāra kungs, gribu uh, atgādināt, ka runa ir par privātiem uzņēmumiem, bet arī viņu rīcībai ir noteikts pamatojums viņu aktivitātēm gan Krievijā, gan Vācijā. Un jādomā, ka arī valdības to ļoti labi zina. Arī Askaņete sacīja, ka otrais cauruļvalsts veicinās diversifikāciju, bet tas taču ir vienkārši smieklīgi. Buzeka kungs, manuprāt, runa ir par to, ka šis otrs cauruļvats iespējams uh, var nodrošināt apgādi caur Ukrainu. Tas ir visai neskaidri viss vai Eiropas komisija arī šeit ir kāda ietekme. Es brīnos, ka zaļie ir pret ogļu un atomenerģētikas izmantošanu, bet ne, viņi necīnās pret to, kādu politiku īsteno Krievija. Polija arī tā ir veikusi noteiktus uh, pasākumus, bet komisija ar īpašu aktivitāti neizceļas. Un Polijas republikai pašai jāmēģina sevi aizstāvēt. Eiropas komisija it kā neredzot nekādu apdraudējumu, bet es gribu pateikt, ka uh, vai mēs kļūstam par Gazprom aģentūru, Kariņkungs lūdzu. Priekšsēdētājs komisārkungs, Eiropas Savienībai ir viena liela stratēģiskā vājība - mūsu milzīgā importa atkarība. Tieši enerģijas jomā, tieši no viena piegādātāja - Krievijas. Mūsu lielā vājība bet mums ir risinājums šim. tas risinājums saucās izveidot eiropas enerģijas savienību kur varētu teikt ir trīs galvenie tie balsti. pirmais ir samazināt importu atkarību otrais ir palielināt konkurenci un trešais būtu dažādot piegādes avotus importa avotus. šis nord stream divi projekts faktiski iet pilnīgi pretēji mūsu izvirzītajiem mērķiem enerģijas savienībā. viņš pirmkārt palielinās mūsu importa atkarību tieši no krievijas viņš mazinās konkurenci un viņš palielinās piegādātāju tieši kā saka no viena avota nevis dažādos avotos bet atkal uz to pašu krieviju. ja mēs papildus tam paņemam faktu ka dubultojot nord stream kapacitāti krievija efektīvi varēs izgriezt ukrainu kā tranzītvalsti ukrainu kuru mēs kā eiropa cenšamies arī ekonomiski studēt un viņi zaudētu drausmīgus naudas līdzekļus nemaz nerunājot par savu energodrošību šis projekts būtu jāaptur. tagad kā var apturēt? pirmais ir politiski līdzīgi kā south stream projekts tika apturēts faktiski politisku iemeslu dēļ otrais ir arī juridiski un šeit mums ir jādod ieročus eiropas komisijai izmeklēt šo līgumu saturu tieši ļaujot piekļuvi starp uzņēmumu līgumiem lieliem stratēģiskiem uzņēmumiem ar trešo valstu energopiegādātājiem šajā gadījumā gazprom. paldies par uzmanību. Balčītis. Balčītis, Balčīša kungs, lūdzu, paldies priekšēdētāji. Eiropas enerģētikas, enerģijas atkarība no Krievijas ir viena no lielākajām problēmām, un Eiropas enerģētikas uzņēmumi eh, ir parakstījuši līgumus ar Gazprom, bet šī jaunā iecere ir pretrunā ar mūsu mērķiem un valstis nonāk izolācijā no Eiropas. Tās vairs, tām vairs nav piekļuves gāzes enerģētikas tīklam Eiropā. Kādā situācijā, piemēram, Lietuva nonāks? Tā ir izveidoja sašķidrinātās gāzes termināli, izmantojot Eiropas Savienības uh, naudu, lai sa varētu samazināt uh, izmaiņ, sa izmaksas, bet uh, varbūt mēs tagad varam uzdot jautājumu situācijā, šajā situācijā, uh, vai mūsu centieni nodrošināt lielāku drošību un samazināt atkarību no Krievijas, cik vērti ir šie mūsu centieni. Tas ir skandāls, ka Eiropas komisija nav saņēmusi pilnīgu informāciju par līgumiem attiecīgajiem, par kuriem mēs šeit runājam, bet informācijas pilnīgs par tiem mums nav. Paldies! Uh, Fotīgas kungs, lūdzu. Paldies. Nord Stream cauruļvats ir un paliek spiedienu līdzeklis. Arī uz Ukrainu. Nav jau runa tikai par enerģijas drošību. No Eiropas Savienības puses ir arī runa par solidaritāti. To gribētu teikt īpaši skaidri, it īpaši ņemot vērā jo arī citos cēru vados, piemēram, Turcija, jo tur viss ir galvenokārt uh, argumentēts it kā ekonomiski, bet faktiski tā bieži vien ir propaganda. To visu vajadzētu ielikt pareizajā ietvarā un pajautāt, kāda ir strateģiskā nozīme Krieviešajā lietā. Nākamais runātājs ir Austrivičus kungs. Paldies, Komisāra kungs, kolēģi, šī gada jūlijā Eiropas parlamenta delegācija eh, un es arī rakstījām vēstuli uh, Eiropas komisijai, lai tā novērtē šo projektu par kapacitātes palielināšanu. Es uh, izjūtu šoku, iepazīstoties ar jūsu atbilsti, atbildi. Runājot par Nord Stream kapacitāti, jūs atbildējāt, ka tas pirmkārt ir um, finansiāla rakstura lēmums. Tas viss paliek pa vecam. Mani kolēģi jau ļoti daudz par šo jautājumu izteicās, bet es gribu jautāt, vai ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, tiešām jūs domājat, ka tas ir komerciāls projekts, uh, kas uh, izolē Ukrainu? Un otrs, vai jūs domājat, ka Nord Stream koncepcija nav pretrunā ar Eiropas Savienības enerģētikas stratēģiju? Un trešais, kā jūs domājat, kā tas ir savietojams samazināt, mērķi samazināt atkarību no Krievijas un šis uh, priekšlikums vai iecer palielināt Nord Stream kapacitāti. Paldies, Ferreiras kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Enerģijas sabiedrības attīstība tas nav nekas cits, kā sakāve būtiskajam sektoram, kas attiecas uz uzņēmē darbību. Uh, un tā faktiski ir sakāve, kas attiecas uz nacionālajiem interesēm. Tas nozīmē, ka šeit ir vēlama integrēt reģionus, tas ir ļoti augsta mērķi. Šeit ir jautājumi, kā paaugstināt enerģijas efektivitāti, kā diversificēt avotus uh, un kā nodrošināt uh, enerģijas drošību un piegādi no tām dalību valstīm. Tas viss tiek uh, pārvirzīts, un tas viss tiek nobiedīts eh, aizmugurējā plānā. Ir jābūt demokrātiskām sabiedrības kontrolē, tikai tādā veidā var izsināt problēmas. Enerģija. Un to vajadzētu atņemt monopoliem. Tikai tādā veidā varēs īstenot enerģijas eh, savienību. Tagad vārds eh, Taranda. Paldies, priekšsēdētāji komisāra Šefčoviča in, inicijā, iniciatīva bija izmeklēt uh, juridiskos apstākļus šajā situācijā, jo uh, mēs redzam, ka dažādi līdzekļi tiek izmantoti šajā hibrīd karā jaunajā ģeopolitiskajā situācijā. Uh, korporatīvie juristi Krievijā, Vācijā un Dutch Shell jādomā uh, zina, ko dara. Bet, lai nezaudētu šajā situācijā, mēs saprotam, ka komisija, padoma un parlaments uh, neizmanto savu atbildi, savu, um, savas uh, pilnvaras. Mums ir nepieciešams, lai Tusks sāktu darboties. Un uh, tikai tad Viktors Ponta, Lamdota Straujuma un citi, uh, tikai tad Merkels kundze un uh, Holands sapratīs, kādas kļūdas ir pielau, pieļautas un ka situācija enerģētikā nav uzskatām par drošu. Uh, Kaņetes kungs, jūs esat bijis naftas biznesā, es esmu bijis gāzes biznesā un gribētu noslēgt savu uzstāšanos ar optimismu. Uh, Gazprom ir. Gazproms nav uzskatāms par drošu gāzes piegādātāju. Šis muļķīgais plāns ir jāaptur, jo pirmkārt tas apdraud Ukrainu un pēc tam mūs visus. Tonē. Tagad vārds eh, Zenfelda kungam. Lies paldies priekšsēdētājiem. Būtisks elements, lai vedotu enerģijas drošību Eiropas Savienībā Tā vajadzētu būt uh, Eiropas Savienības atkarības samazināšana no importētās uh, enerģijas, ir īpaši no austrumiem. Jā, šādā situācijā ir uh, sarežģīti vērtēt uh, investīcijas Nord Stream 2. Turklāt tas neiekļaujas Eiropas enerģētikas uh, drošības stratēģijā tā tiešām ir dīvaina situācija. No vienas puses ir eh, visos stratēģiskos dokumentos rakstīts, ka Eiropas Savienība vēlas īstenot diversifikācijas mērķus enerģijas piegādē, bet no otras puses eh, uzņēmumi investē un atbalsta visu, kas Eiropas Savienības, eh, Eiropas Savienība padara atkarīgāk no Krievijas. Un eh, šai ziņā var interpretēt arī politiķu izteikumus. Viņi saka, ka tas esot komerciāls uzņēmums, tā esot privāta iniciatīva, privāts uzņēmums, un tur nedrīkstot iejaukties. Bet uh, Vācija ir uh, līdzakcionāre vienošanās procesā ar Gazprom. Tādēļ ir dīvaini, ka to visu tik ilgtermiņā plāno, un tas viss tiek uzsākts, un uh, valdības nesaņēma informāciju par to. Tas, protams, viss atstāja ietekme arī uz uh, kopienu un dažu dalību valstu piegādiem, piemēram, Polijai un Bulgārijai. Bet arī citas valstis, kas ir šajā teritorijā, piemēram, Turcija, arī ir skārtas 2 miljārdi eiro gadā. Tā ir summa, par kuru mēs šeit runājam. Un šeit tiek runāts par solidāru projektu, Nu, tas tiešām ir dīvaini. Priekšsēdētāj, es domāju, ka Eiropas Savienībā vajadzētu sniegt iekotījumu, lai šis projekts tiktu izbeigts. Paldies. Paldies. Tagad vārds Giereka kungam. Enerģijas savienība no vienas puses ir eh, vienots konkrēts spējīgs enerģijas tirgus. No otras puses šeit runa ir arī par klimata mērķu ievērošanu. Lai šos mērķus sasniegtu, ir jāatbalsta enerģijas efektivitāte. Nord Stream, cauruļvats var sniegt iegūtījumu enerģijas eh, piegādē. Jā, bet eh, ja mēs to, uz to visu paraugāmies racionāli un ilgtermiņā, tad, protams, kā ir eh, dažādi strīdi, kas ir vēsturiski pamatoti, to visu vajadzētu aizmirst un uh, Šī ideja par kapacitāšu dubultošanu tā var būt saprātīga ideja. Vismaz 20% ir eh, fiziski, fizikāli, ķīmiski. Šāda enerģijas piegāde ir efektīvāka nekā ogļu izmantošana, tīpaši, kas attiec uz sadedzināšanu, bet uh, elastīgums uh, vai atbilstošā enerģijas ražošana arī ir jāņem vērā. Tieši tāpat kā vēja enerģija un tas ir jāņem vērā. It īpaši sastrēguma laikos to Krievi ļoti labi sapratusi. Šī projekta piemērotība ir pilnībā atzīta, bet Eiropas Savienības projekti, ko kontrolē Eiropas Savienība kopumā, un šeit ir jāraukos arī uz diversifikāciju Baltijas jūras telpā, un šeit jādomā par atsevišķiem mērķiem, konkrētiem mērķiem, un es domāju, ka Šeit vajadzētu par pamat ņemt tādas saprātīgas principus. Paldies EKR grupas vārdā Van Bosoita. Paldies priekšsēdētāji. Cienējamās kolēģis un kolēģi, cienējamais komisārkungs, plāni Nord Stream dubultošanas lietā. Tas ir pret mērķiem enerģijas savienībai. Eiropas Savienībai ir jābūt mazāk atkarīgai no Krievijas gāzes. Mums ir jāmeklē alternatīva enerģijas avoti, ne tikai jādiversificē. Ja Nord Stream ir plānots dubultot, tad tā faktiski Krievijas vēlme, tas Krievijas ģeopolitiskās intereses. Ko mēs varam darīt, ja Krievija gāzes eh, krānu aizgriezies, kādu savots mēs tad varēsim izmantot? vēlētos jūs lūgt to visu kritiski vēlreiz pāraudzēt. Paldies Neva Daudes grupas vārdā Selimovičs kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Jau ilgu laiku mēs cenšamies uh, pārtraukt šādu te gāzes piegādi. Pirms pāris gadiem tika pārtraukta gāzes piegāde Igaunijai. Grūzija, kas ir pro-eiropeiski noskaņot, arī eh, tā ir tika apturēts eh, piegādes. Tāpat arī Baltijas valstis, eh, Piedņestra Visi šie reģioni ir cietuši no šantāžas arī. Bosnija un Serbija ir atkarīgas no Krievijas piegādēm, un Krievija vēlas, lai visas šīs valstis uh, eh, dancot pēc tās stabulas. Es vēlētos uzzināt, Ko komisija grasās darīt, lai šāda praksa neatkārtotos nākotnē? Mēs vēlētos, lai komisija eh, izbeigtu šādu veidu šantāžu. Paldies! Paldies, un tagad vārds Kristoforu kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, kas ir jāuzsver, ir, ka mēs šeit visi zālē, mums vajadzētu būt godīgiem un objektīviem Kopš tās dienas, kad esmu Eiropas eh, parlamenta deputāts, esmu vienmēr dzirdējis no komisāriem, no komisijas, atkal un atkal dzirdu, ka Eiropas Savienība enerģijas politikas ziņā te vajadzētu būt neatkarīgai, pastāvīgai un ka vajag diversificēt enerģijas avotus un eh, ka nevajadzētu balstīties tikai uz vienu enerģijas avotu, bet to jau mēs mēģinām darīt, mēģinām to sasniegt. Protams, eh, katrs var atsevišķi vērtēt, kā to var sasniegt, bet jautājums ir tāds, vai tas var notiekt ar Nord Stream 2 palīdzību. Bet mans jautājums ir šāds. Komisāra kungs pareizi norādīja uz to, ka Eiropas Savienība tai vajadzētu enerģijas avotu un arī dabasgāzes vairāk piegādātāju. Kas būtu pareizs priekšlikums? vajadzētu labi izmantot arī Eiropas Savienībā esošos avots. Mums ir dabas gāzes uh, avoti arī dabas jū, uh, vidusjūrā, un tos vajadzētu izmantot, lai izdzīvotu, un nevajadzētu padarīt sevi atkarīgus no ārējiem avotiem, bet īpaši ir dienvidu austrumu vidusjūra šeit jāņem vērā, jo tur ir daudz svarīgi enerģijas avoti - Kipra, Grieķija un citas valstis sniegt ieguldījumu un varētu aktīvi rīkoties. Ir citi risinājumi. Ne visi risinājumi ir patiesi ilgspējīgi. Mums patiešām vajadzētu rīkoties ļoti objektīvi, vajadzētu izvirzīt priekšlikumus, kas tāds priekšlikums, kam būtu arī tagad ne nu nākotne. Mums austrumu vidusjūras tālpu vajadzētu novērtēt uh, un uh, jāraugās, lai tur notiktu tik spērts soļi pareizā virzienā, izmantot enerģijas avotus, kas ir svarīgi Eiropas Savienībai, tās pilsoņiem un enerģijas neatkarībai. Paldies! Nudu Šetfortreter. Tagad lūdzu Kofoda kungs. Paldies! Uh, Nord Stream nevajadzētu paplašināt mūsu eh, Eiropas enerģētikas savienībai jābalstās solidaritātē, bet šis plāns ir tieši pretējs. Nord Stream 2 ies garām Baltijas valstīm un arī Polijai un izolēs arī Ukrainu. Tas nav nepieciešams, ja puse no pašreizējā cauruļvada netiek izmantot. un Putins iejaucas uh, Ukrainā un tagad sūta savu karaspēku uz Sīriju, mums nav viņam nekādas balvas jāpasniedz. Šis plāns tikai palielinās mūsu atkarību no Krievijas gāzes, bet mums ir jāveido paties īstens iekšējais tirgus enerģētikā Eiropā. Lūdzu, komisār kungs, es ceru, ka jūs rīkosieties atbilstoši. Paldies! Tagad vārds Ieckeviča kungam. Paldies, priekšēdētāji. Gribu atgādināt, ka mana valsts, Polija, jau no paša sākuma ir vērsusies pret Nord Stream plānu. Un būtībā runa ir par enerģētikas drošību, taču iecerētie pasākumi neatbilst Uh, nosacījumiem vai noteikumiem enerģētikā tieši solidaritātes kontekstā. Eiropas uh, jurisdikcija vai tiesiskā sistēma uh, uh, tā nav ņemta vērā, izstrādājot šo plānu. Lielākā daļa Eiropa, liela daļa Eiropas valstu izvēlas paklusēt, bet enerģēt pārtikas drošība Eiropā netiek veicināta, līdz eh, drīzāk eh, enerģētikas tirgus eh, kļūs vēl nestabilāks un kur mēs, kad mēs beidzot redzēsim solidaritāti, vai mēs varam to gaidīt arī no Vācijas politiķiem, līdzīgi kā bēgļu gadījumā un paturēsim prātā arī trešo enerģētikas pakotni. Paldies, saka priekšēdētājs Molnāra kungs lūdzu. Paldies, priekšēdētāji, godātie kolēģi, godātais komisāra kungs. Mēs nevaram būt pārliecināti par to, ka mums der tikai ilgtspējīgi enerģētikas avoti. Runa nav tikai par ekoloģiju, runa ir par darba vietām, par enerģētikas drošību, par ekonomiskās, uh, ekonomisko attīstību un tās dinamiku. Uh, Mums katrā ziņā ir nepieciešama enerģijas diversifikācija, jo bez tās uh, ilgtspējīga Eiropas enerģētiskā drošība nevar būt ilgtspējīga. Eiropas enerģētikas, enerģijas cenu mazināšās pateicoties diversifikācijai. Mūsu atkarībai no Krievijas nevajadzētu būt vienpusējai. Arī Krievija ir atkarīga no mums, jo salīdzinājumā ar Krievijas partneriem tālajos austrumos mēs esam daudz drošāks, uzticamāks partneris. Mums ir vajadzīgi droši enerģijas avoti, runātājs tika pārtraukts. Kužmjuka kungs. Paldies, priekšādātāji! investīciju projekts Nord Stream 2 ir, protams, politisks projekts, ne tikai ekonomisks. Runa ir par labumiem, ko izmantos tikai viena puse. Lielie rietumu koncerni sadarbojas, sadarbojas ar Gazprom un Uh, Gazprom iegūs arvien lielāku dominējošu stāvokli tirgu, un kaut gan komisija izsakās regulāri par to, ka monopols vajadzētu ierobežot, šis ir ļoti labs piemērs, kurā var redzēt, ka nekādas solidaritātes nav. 28 valstu valdības un lielāko valstu uh, un kad, kad dažas valstis vēlas solidaritāti arī bēgļu gadījumā, tad solidaritāti mēs varam prasīt arī enerģijas drošības jautājumā. Un piemērs ir ne tikai šis projekts, bet arī nosacījumi, ko paredz Lisabonas līgums. Paldies! Professor Griffin, one minute, take a floor, please. Thank you, President. Griffins, kundze, uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētājiem. Enerģētikas drošība ir lielākais izaicinājums Eiropai. Apvienotajā karalistē atkarība no importiem ir ievērojami palielinājusies pēdējo gadu laikā, jo īpaši dabasgāzes jomā. Un šajā kontekstā es vēlētos uzsvērt, ka risinājumu enerģētikas drošībai iekļauj arī um, tirgus integrēšanas padziļināšanu, energoefektivitātes nostiprināšanu un atjaunojumu enerģijas avotu attīstīšanu šī te eh, gāzes vada kapacitātes palielināšana nozīmē lielas sakas, un tas būtu jāizvērtē komisijai. Vispirms, ka Ņets kungam, kungs, eh, komisijai būtu jāpārbauda, vai tas ir saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem enerģētikas tirgus jomā. Es aicinātu arī komisiju nekavējoties īstenot uh, Eh, izmeklēšanu, lai noskaidrotu, ko šis projekts nozīmēs Austrum un Centrāla Eiropas valstīm. Tas ir mūsu interesēs rast visaptvarošu risinājumu enerģētikas drošībai, no kuras iegūt visas dalībvalstis. Es neesmu pārliecināta, ka šis projekts ir daļa no šī risinājuma. Paldies! Uh, thank you! Paldies! Un tagad uzsāksim brīvā mikrofona procedūru. Saraksts ir ļoti garš. Četri cilvēki ir pieteikušies. Vārds Hetman kungam. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Diezgan daudz, kas jau tika pateikt šeit šodien zālē, un es vēlētos uzsvērt vienu, proti, kas, manuprāt, ir svarīgākais - solidaritāte un tiesību ievērošana, jo tas ir pamatu pamats Eiropas Savienībā. Mēs par to runājam eh, diezgan daudz Eiropas Savienībā, jo īpaši pēdējā laikā. Un šodien šajā parlamentā mēs esam tūkstošiem reižu pieminējuši šo principu. Mēs eh, nepiekrītam tam, ka solidaritāte ir saistoši visām dalībvalstīm, bet no otras puses eh, citos jautājumos, piemēram, jautājumā par Nord Stream 2, mēs vēlamies, lai tas eh, attiektos tikai un vienīgi uz ekonomisko efektivitāti. Paldies! Paldies, un tagad vārds uh, eh, Frančulikas kungam. Liels paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs! kad Eiropa doma 2014. gada martā secināja, ka mums ir jāizstrādā plāns, lai samazinātu enerģētikas atkarību no Krievijas, tika piedāvāts, ka bez mūsu um, um attiecību nostiprināšana ar piegādātājiem izņemot Krieviju, jaunai politikai vajadzētu nozīmēt, ka mēs pavaram ceļu jauniem enerģētikas avotiem. Patiesībā uh, šis te Nord Stream 2 projekts negatīvi ietekmēs Centrālu un Austrumu Eiropas uh, valstis. Tas būs tikai dažu Eiropas Savienības dalībvalstu un uzņēmumu interesēs, un tas uzspiedīs uh, solidaritātes principu un kopīgu rīcību, kas ir kopīgajā stratēģijā, kur komisija attīstīja pēc uh, dalībvalstu pieprasījuma. Tas ir ļoti negatīvs solis no dažu dalībvalstu puses un solis, kas attālina mūs no solidaritātes un kohēzijas. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums ir jāiestājas par Eiropas enerģētikas eh, stratēģiju, ja mēs nevēlamies būt atkarīgi un viegli ievainojami no eh, piegādēm no ārpus un nevēlamies būt atkarīgi no infrastruktūras trūkumiem un eh, politiskas ietekmēšanas. Paldies! Liels paldies Frančolīks kungam. Pārts nākamajam runātājiem. Marjotis kungam. Paldies priekšsēdētāji. Nord Stream 2 pierāda, ka arī enerģētikas jomā galvenos lēmumus pieņem uzņēmumi. Krievija, uh, uh, Merkel ir paziņojusi, ka tā neaizmirsīs par Ukrainu, bet vienlaikus uh, ir panākt vienošanās ar Gazprom, proti par Nord Stream 2 uh, eh, projektu. Tas tomēr ir vienkāršākais risinājums. Bet patērētājiem ir nepieciešama piekļuva enerģijai, un tāpēc ir ļoti nozīmīgi, lai enerģijas uh, piegādātāji un piegāžu avoti tiktu diversificēti. Mums ir jādomā arī par dienvidu ceļiem, un uh, manai valstī Grieķijai tas ir jo īpaši svarīgi. Irāna, Ēģipte, Izraēla, Kīpra. Tie ir uh, ceļi, par kur mēs, mēs varētu domāt, un mums arī jādomā par jaunu enerģētikas piegādu. Tas nozīmē, ka uh, iz, jāizmanto enerģetikas piegādes, kas būtu tālu no trojkas diktāta. Paldies! Paldies, un tagad vārds Raps kungam. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisija. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Komisijai nevajadzētu raudzīties uz šo projektu kā tikai un vienīgi komerciāls dabas projektu. Mums vajadzētu paraudzīties uz to plašākā kontekstā, domājot par eh, klimata pārmaiņām, enerģētikas politikas mērķiem, un ir pilnīgi skaidrs, ka šis projekts ir pretrunā mūsu mērķiem, kas paredz diversificēt mūsu enerģētikas piegādes. Tas arī nav saskaņā ar mūsu prioritātēm, proti, kas nozīmē enerģētikas drošības stiprināšanu Mums nav nepieciešams e, jauns infrastruktūras Baltijas jūrā. Mums jau šobrīd ir alternatīva enerģētikas savoti gāzes piegādē. Piemēram, e, Lietuvā mums ir e, sašķidrinātās gāzes termināls, kas tikai, tiek izmantots tikai par trešdaļu tā kapacitātes. Es ceru, ka šis projekts nekļūs par vēl vienu izgāšanos mūsu politikā. Jo to noteikti nevar uzskatīt par eh, projektu, kas ir Eiropas interesēs, un mēs nedrīkstam atbalstīt šādus projektus. Paldies! Paldies, un tagad vārds komisijas vārdā mūsu komisārām arī skaņētas kungam. Thank you, thank you, Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi! Es vēlētos pateikties jums visiem par komentāriem, un es priecājos par to, ka e, mēs lielā mērā esam viensprāt šajā jautājumā. Vēlos atgādināt, ka enerģētikas drošības kontekstā šis ir ārkārtīgi izšķirīgs jautājums, un komiteja, komisija strādā pie šī projekta. Mēs atbalstam visus diversificēšanas projektus. Mēs strādāsim pie attiecīgas strate... mēs strādājam pie šīs stratēģijas jau ilgstoši. Un no tā ir atkarīga mūsu nākotne. Mēs atbalstam dienvidu koridoru attīstīšanu, jo ir absolūti izšķirīgi, lai um, tiktu izmantoti eh, ceļi no Turcijas un Adrijas jūrā. Mums nevajadzētu domāt tikai un vienīgi par Azerbaidžānu, bet tu, Turkmenistānu un arī gāzi no Irānas. Ir jauna notikuma attīstība vidusjūras piekrastē. Uh, ir milzīgi apjomi gāzes, kas ir atklāti, un ir vēl arī citas papildus iespējas. Mēs vēlamies arī savienot Iberijas pussalu ar centrālu Eiropu, un tas ļaus mums izmantot gāzes piegādes arī pa šo ceļu. Tā tad ir vairākas iespējas, un mūsu stratēģi ir uh, avotu un piegādes ceļu diversificēšana un eh, Nord Stream 2 neatbilst šiem mērķim. Ja šis projekts tiks īstenos, tas ne tikai palielinās Eiropas atkarību no viena piegādātāja, bet uh, arī no viena piegādas ceļa. Tas nozīmē, ka varētu uh, tikt izpostīts transfers, uh, jeb um, caur Ukrainu, un tas novērstu pie Gazprom dominējošās pozīcijas Vācijas tirgū. Uh, tātad 60% apmērā. Tāpēc eh, šis eh, projekts tik tiešām izraisa šaubas, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt eh, tranzītu caur Ukrainu. Kā jau esmu teicis iepriekš, ir iespēja izmantot gāzes piegādes no Krievijas, bet uh, Gazprom projekts nevar būt projekts, kas ir visu interesēs un no tā neiegūs Eiropas Savienība. Es varu apliecināt, ka mēs arī turpmāk izvērtēsim Nord Stream 2 projektu. Uh, jo īpaši, lai pārliecinātos, ka tas pilnībā ievēro iekšējā tirgus likumdošanu, mēs sadarbosimies arī ar Vācijas regulātoru, lai uzzinātu vairāk detalizētas informācijas par šo projektu. Un tad komisija izdarīs secinājumus par Nord Stream projekta uh, legalitāti un par to, kādi turpmākie soļi būtu jāspēr komisijai. Un es noteikti informēšu parlamentu par turpmāko notikumu attīstību uzņēmumiem ir jāizlem, vai šie projekti ir komerciāli dzīvot spējīgi, bet komisijas uzdevums ir nodrošināt to, lai pilnībā tiktu ievērot Eiropas Savienības likumdošanu. Kā jau es teicu, ārkārtīgi svarīgi ir nodrošināt to, lai Eiropas Savienības likumdošana tiktu ievērot, jo īpaši trešā enerģētikas pakotne, bet arī vīdes eh, konkurētspējas un publiskā iepirkuma noteikumi ir jāievēro. Es pievērsīšu īpašu uzmanību šiem aspektiem. Paldies! European Council. Minister Nikolā Šmit. Un tagad Eiropadoms vārdā vārds um, ministram Šmita kungam. Pavisam īsi. Prezidentūra pateica Eiropas parlamentām par šīm ārkārtīgi eh, vērtīgajām debatēm un to interesi, kādu Eiropas parlaments ir pievēršs eh, enerģētikas drošībai, tā skaitā arī projektam Nord Stream 2. Tik tiešām enerģētikas drošība ir ārkārtīgi izšķirīgs jautājums Eiropas Savienībai pilsoņiem un ekonomikai. Enerģētikas drošība, un es domāju, to parādīja arī šīs debatas, nozīmē vairākus aspektus ekonomiskos, vidas aizsardzības, bet arī ģeopolitiskos. Eiropas Savienībai ir nepieciešama vīzija un kopīgi mērķi, un tā ir jārunā vienā uh, balsī. Enerģētikas savienība ir kā ietvars, kas ļauj Eiropas Savienībai sasniegt savus mērķus. Es vēlētos, eh, jo īpaši ņemot vērā komisāru, nu pat teikt to atsaukties uz to, kas ir iekļauts Eiropa padomas secinājumos no 19. un 20. mārta 2015. gadā. D punkts, kurā ir teikts, ir jādara viss iespējamais, lai līgumi, kas ir saistīti ar gāzes iepirkumu no ārējiem piegādātājiem, būtu pilnā saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu, tā izskaitā nostiprinot caurskatāmību šiem līgumiem un uh, to um, savietojamību ar Eiropas politiku enerģētikas drošības jomā. Es domāju, ka komisāra no nu pat teiktais ir pilnīgi saskaņā ar šo punktu. Un prezidentūra noteikti nodos tālāk